arī Nacionālo parlamentu deputāti tie uh, saskaras ar viņu tiesību pārkāpumiem, un tas nākotnē ir jānovērš. Paldies! Paldies, Gumškungs! Gribu informēt plenārsēt, ka vakardienas protokols ir pieejams visiem, un ja nebūs nekāda iebildumu, tad uzskatīsim to par apstiprinātu. Tālāk varam pāriet pie balsošanas. Vispirmām kārtām Balsosim par lainen ziņojumu. Par dzīvnieku un gaļas e, importu. Se cierra la votación. Beidzam balsot. 533 par, 9 pret. Tālāk pārējām pie. Mātaras ziņojumu. Tālāk, tālāk pārējām. Tātad vēlreiz pārējām pie, tagad pie Mātaras kundzes ziņojuma. Uh, Un tad mēs runājam par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Lietuvā. Būs viens no nu, balsojums partnokārt, partnokārtībā. Mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot ir pieņemts 558 balsis par 33 pret 23 atturējās. Lieliski pārējiem tālāk pie, pie vēl viena Maters kundzes ziņojuma Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Arī Lietuva šoreiz par apģērbu rūpniecību, iepriekšējais bija par mēbeļu ražošanu. Mums arī šeit ir vajadzīgs kvalificētais vairākums un sākam balsot ar personālo balsojumu. Lūdzu, kolēģi! Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. 562 balsis par, 34 pret, 17 atturējās. Tālāk pārējam pie vienkāršās procedūras ietvaros pie Gigolda kunga ziņojuma. Gada pārskats par Eirozonu un valsts finansēm 2009, 2009. gadā. Par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tālāk Pārējiem pie Balzas kundzes ziņojuma. Centropas centrālās bankas priekšsādātāja vietnieka iecelšana. Pāriesim pie ziņojuma projekta izskatīšanas pie grozījumiem. Balsosim ar slakas, ar uh, aizklāto balsojumu saskaņā ar 169. pāntu pirmo pakšpunktu. Tātad aizklātais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un apstiprināts. 480 balsis par, 73 pret, 60 atturējās. Tālāk pārējam pieejam pie Ailes Sandersas ziņojumu par revīzijas palātas locekļu iecelšanu Milāns Mārtins Cvikls. Došu vārdā Ielai Sandersai. Aila Sanders kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, es nevēlos izteikties. Es gribu vienkārši apātrināt balsošanas procesu. Pārējiem pie balsojuma. Balsosim tātad par minēto Aila Sanders ziņojumu par Milēnu Mārtiņu Cviklu iecelšanu revizijas palāca locekļu amatā. Tas ir aizklātais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Un rezultāti šādi. 549 balsis par, 19 pret, 53 atturējās. Svīgla kungs ir iecelts šajā. Tālāk balsosim par Rasas Bitbergaitas iecelšanu revīzijas palātas locekļa amatā. Arī šis ir aizklāts balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 545 balss par 21 pat 56 atturējās. Tālāk balsosim par ka ir tika atļauts eh, iecelšana revizijas palātas locekļa amatā. Arī tas ir aizklāts balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts 561 balss par, 13 pret, 50 atturējās. Pārējiem tālāk par Igora Ludborža iecelšanu lavi, revīzijas palātas locekļu amatā. Arī tas ir atklāts balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 557 balsis par, 8 pret, 57 atturējās. Pārējiem tālāk pie Šābalca Fazaka iecelšanas revizijas palāta locekļa amatā. Arī šeit ir aizklāts balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot apstiprināts. 348 balsis par, 213 pret, 60 atturējās. Tālāk pārējiem pie Ladislava Balko iecelšanas revīzijas palata, palāts locekļa amatā. Arī šeit ir aizklātā balsošana, sākam balsot. Beidzam balsot. Astiprināts. 556 par, 11 pret, 52 atturējās. Tālāk pārējam pie lūša galēs. Iecelšanas revīzijas palāca locekļa amatā. Aizklāts balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot apstiprināts 553 par 17 pret 50, 52 atturējās. Tālāk pāriem pie Augustīna Kubika iecelšanas revīzijas palāca locekļā matā. Aizklātais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts 568 balsis par 8 pret 40 astoņi atturējās. Tālāk balsosim par Jana Kīnsti iecelšanu revīzijas palātas locekļa amatā. Aizklāts balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts. 558 par, 8 pret, 48 atturējās. Pārēsim tālāk pie Eonu šī rev, iecelšanas revīzijas palāta locekļu amatā izklāts balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts 573 balsis par, 6 pret, 51 atturējās. Apsveicam, apsveicam jaunos revīzijas palātas locekļus. Vēlam viņiem veiksmi darbā, viņu jaunajos amatos. Un tagad pārējiem tālāk pie balsojuma par Lamsdorf kunga ziņojumu ieteikums padomē par apvienoto nāciju organizācijas ģenerālās asamblējas 65. sesiju. Nav bijuši nekādi iebildumi, un tāpēc mēs varam šīs, šos ieteikumus uzskatīt par apstiprinātu bez balsojumu. Tālāk varam pāriet pie nākamā ziņojuma un tas ir e, rezolūcija par Romu iedzīvotājiem. Šeit būs kopējais rezolūcijas projekts no vairākām grupām. Lamberts kundze, jums vārds, lai iztakāt mutisko grozījumu. Lamberts kungs, es vēlētos izvirzīt mutisku grozījumu, kas varētu kļūt par septīto jaunu punktu. Uh, balsojuma sarakstā tas ir arī atzīmēts, un es saprotu, ka tas ir gūs atbalstu no politiskajām grupām, kas kopīgi parakstīs šo rezolūciju. Līdz ar to tur tas izriet no septītā punkta, tātad septītais A apakšpunkts jauns, un tur teiks, no jauna aicina Eiropas komisiju izveidot visaptvarošu Eiropas mērogu stratēģiju Romiem um, viņu integrācijai kā instrumentu cīņai pret sociālo atstumtību un diskrimināciju, kas vērsta pret romiem Eiropā. Paldies, Lamberts kundzei. Turpinam. Vai ir kāds pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tad tādā gadījumā varam balsot par to. Lūdzu par. Pret pieņemts. Ernstas kundze arī ir ierosinājusi mutisku grozījumu. Pirmajā grozījumā Ernstas kundze lūdz jums vārds. Paldies! Mums ir divi grozījumi. Viens attiecas uz grozījumu. Mēs vēlējāmies svītrot vārdus eh, padome un uh, Un beigās mums ir eh, jādiskutē par šādu grozījumu. Pieprasa, lai dalību valstis atturētos no eh, mazākumu tautību piespiedu repatriācijas, ja šie cilvēki ir palikuši bez pajumtes un cieši no diskriminācijas dažādās jomās, tādās kā izglītība, sociāla aizsardzība un nodarbinātība. Lieliski, Mērns Skundze. Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Bueno, hay más de 40 la enmienda. Nu šķiet, ka ir vairāk kā 40 deputāti, kas piecēlušies kājās iebilstot par grozījumu, tāpēc tas atkrīt. Nevaram par to balsot, tāpēc mēs tālāk balsosim par pirmo grozījumu par. Pret. Atturs. Pieņa. Noraidīts. Tālāk. Svobodas kungs ierosina mutisko grozījumu. 18. pantā Svobodas kungs lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, arī mēs esam norādījuši šo grozījumu, jo tas bija pārāk asi formulēts, bet uh, vairākās valstīs pastāv problēmas. Proti, eh, Romu tautības cilvēki tiek repatriēti, bet netiek izpildīti visi noteikumi, lai šie cilvēki valstī varētu dzīvot mierīgi un droši, un tas neatbilst cilvēku cieņai atbilstošiem apstākļiem. Mēs esam formulējuši jaunu grozījumu un mēs esam pieredzējuši, ka vairākās valstīs vīzu liberalizācijas sistēma tiek ļaunprātīgi izmantota, pieprasot patvērumu tiesības, eh, bet eh, šiem cilvēkiem īstenībā patvērums nepienāks. Tātad, ja šie cilvēki varētu sastapties ar dzīvesvietas trūkumu un diskrimināciju tādās jomās kā izglītība, sociālā aizsardzība, tātad tie kolēģi varbūt, eh, kas bija pret šo grozījumu, varētu balsot par šī grozījuma tādu maigāku, mīkstāku versiju. Paldies! Vai ir kāds, kas iebilst pret šo mutisko grozījumu? Nē, lieliski, varam balsot par to. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk balsosim par rezolūciju kopumā. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apstiprināts 572 par, 28 pret, 23 atturējās. Tālāk balsosim par rezolūcijas projektu, ko iesniegusi ALDE grupa. Es atvainojos, Lībe komiteja par eh, kuģu robežām. Un Kašmen kungs ir lūdzis vārdu šai saistībā. Lūdzu, jums trīs minūtes vārdu, vārdu laika uzteik, izteikties. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju informēt parlamentu, kas bija sākotnējais eh, referents par lēmumu par Frontex, un es nācu klēja ar iet, un es gribētu ieteikt apstiprināt šo ziņojumu, tāpēc, ka tie ir papildus pasākumi, kas nepieciešami, lai risinātu glābšanas darbu jautājums, ir tīpaši vidusjūrā. Komitīja man neatbalstīja, un tāpēc es savu vārdu no šī ziņojuma atsaucu. Bet es gribēju ieteikt parlamentam līdz ar to noraidīt šo rezolūciju, kas ir jūsu priekšā, mums ir vajadzīgs absolūtais vairākums lai to varētu pieņemt, bet es gribētu ieteikt parlamentam noraidīt šo rezolūciju un uh, to nepieņemt. Paldies, Kašman kungam, saka priekšsādātājs, došu vārdu Malstrēms kundzei. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti. Jūsu priekšā ir lēmuma projekts, kas papildina Schengens uh, robežu tiesību aktus, un tas attiec uz ārējām robežām Frontex operācija ietverās uh, uz jūras. Tas ir ļoti nepieciešams papildinājums, nepieciešams lēmums, lai mēs varētu palīdzināt dalību valstīm un Frontexam pārvaldīt ārējās jūras robežas. Kā jūs zināt, šo iebraucošo cilvēku skaits ar vien pieaugs un ir jārīkojas šajā ziņā. Priekšlikums ietver virkni ļoti svarīgu principu, virkni precizējumu kas attiecas uz robežu sārdzi tajā brīdī, kad tie patrulē pie, uz jūras robežām. Piemēram, atpakaļ eh, atgriešanas noteikumi, eh, noteikumi attiecībā uz mazgadīgajiem bez pavadītājiem bez, pieaugu, bez pieaugušo pavadības un cita veida jautājumu, piemēram, kur drīkst uh, iz, izlikt krastā šos cilvēkus, kas glābti jūrā. Ļoti daudz ir pieprasījuši šādus precizējumus un paskaidrojumus, un beidzot, lūk, esam nonākuši pie šāda dokumenta. Ierosinātās izmaiņas nodrošinās e, to, ka varēsim glābt daudz vairāk dzīvību, varēsim uzlabot šīs operācijas uz jūras. Lēmuma projekts nācis kā rezultāts ļoti grūti un sarežģītu diskusiju rezultātā ar dalību valstīm un ar ekspertiem ekspertiem. Piemēram, no, no ANO un no dažāda veida ekspertu komitejām un kā migrācijas, starptautiskās migrācijas organizācijas. Mēs, ties mums sniegs mūsu institūcijām labāku ietvaru un labāku uzraudzības iespēju attiecībā uz šīm glābšanas operācijām, jo, protams, tajās iesaistīti būtiski Eiropas līdzekļi Par juridiskiem aspektiem runājot, e, komisija izvēlēsies 12. pantu kā, pamat, e, kā juridisko pamatu, tāpēc, ka te runājam par robežu uzraudzību Frontex operāciju ietvaros un nevis e, robežu pārbaudas operācijas, kas šķiet bija uh, punkts, ko vēlējās teikt parlamenta juridiskais atzinums. Komisija ir īstenojusi izmeklēšanu arī par alternatīviem risinājumiem, kas ļautu pirmām kārtām uh, neatjaunot šīs diskusijas par saturu un un eh, vajadzētu pieņemt šos punktus tā, lai Frontex varētu darboties jau šovasar, bet diemžēl alternatīvu mēs neatradām, un tāpēc es gribētu lūgt deputātus un parlamentu nenoraidīt šo pašreizējo dokumentu, jo visi, visi šos noteikumus gaidu un gaidu tos ar nepacietību. Paldies, komisārs kundzei, saka priekšādātājs. Tālāk Busutilkungs. Busutilkungs. Mirklīti, Busutilkungs. Mēs nevaram uzsākt šeit debatas par šo jautājumu. Līdz ar to varu jums dot vārdu, bet debatas mēs šeit par šo jautājumu neuzsāksim. Priekšsēdētāji, ir divi, bijuši divi runātāji, kas no šī parlamenta, kas eh, izteicās par šīs rezolūcijas noraidīšanu, bet es domāju, ka vajadzētu dot kādam arī vārdu, kas šī parlamenta vārdā varētu aizstāvēt šo rezolūciju un aicināt deputātus balsot par šo rezolūciju. Tāpēc, ja jūs man dosiet minūtī, tad es gribētu teikt, ka iemesls, kāpēc Libe komiteja noraidīja šos noteikumus un līdz ar to izvirzīja šo rezolūciju, ir ļoti vienkārši. Tas tāpēc, ka mūsu juridiskais dienas nevienu reizi vien, bet divas reizes ir teicis, ka komisija ir pārsniegusi savus pilnvars, izvirzot šos noteikumus, un tāpēc mēs tos noraidījām. Mēs pilnīgi noteikti vēlamies, lai šādi noteikumi stāties, kā es pats nāku no valsts, kas visbiežāk saskars ar šādiem, eh, šādu noteikumu nepieciešamību, bet komisija tika pārsniegusi savus pilnvars, un tāpēc mums šo rezolūciju vajadzētu aizstāvēt. Muy bien, pues... Lieliski. Nu tad varam pāriet Pie balsojuma, nē? Kašmen kungs? Nu Kašman kungs, mēs nesāksim debatas šeit. Es jau teicu vienreiz to. Kašmana nu kungs, mēs nedebatēsim vēlreiz par šo jautājumu. Ja, tas, ja jūs vēlaties atsauties uz reglamentu punktu, jā, tad lūdzu. Bet tam ir jābūt patiešām tādā atsauc uz reglamentu punktu. Priekšētāji ilgāk mēs debatēsim par to, ko es runāšu, jo, jo sliktāk būs precizitātes vārdā, jūs balsosiet pret šo rezolūciju, jūs atbalstīsiet pasākums, kas ļauj, pie, pieļauj iejaukšanos jūras. Ja jūs balsosiet pret to, tad jūs arī, nor, ja eh, jūs balsiet par šo rezolūciju, tad jūs to norādīsiet tikai tas precizēšanas dēļ. Tātad tagad balsosim par? Pret? Šķiet, ka pieņemts. Bueno, vamos, vamos a verificar. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Nesam sasnieguši kvalificēto vairākumu, līdz ar to noraidīt rezolūciju. Līdz ar to pārējam pie Jedržējevskas kundzes ziņojuma par 2011. gada budžeta prioritātēm. Trešā iedaļa 21. grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Astotais grozījums par pret atturs noraidīts. Trešais grozījums. Vamos a ver. Eh, acabamos de rechazar la enmienda 8, ¿de acuerdo? Esam nu pat noraidījuši astoto grozījumu. Un tāpēc pārējiem pie trešā grozījuma. Divās daļās. Un tas viss notiks ar personālu balsojumu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 556 par 54 pret 10 atturējās. Un tagad personāla balsojums par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 234 par 371 pret 11 atturējās. Tālāk 22. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. par pret atturas noraidīts. 10. grozījums par pret pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk, cetir, ceturtais ar personālu balsojumu, sākam balsot. Beidzam balsot.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 Tālāk 13. par pret atturs noraidīts. 5. ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 261 pār, 354 pret, 5 atturējās. Tālāk 14. par pret atturs noraidīts. 15. par pret atturs noraidīts. 16. par pret atturs noraidīts. Sastais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 578 par 25 pret 20 atturējās. Tālāk 17. par pret atturs noraidīts. 18. par pret atturs pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 383 par 184 pret 49 atturējās. Tālāk. 25. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 20. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk 28. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 27. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 7. par pret, atturs pieņemts, 28. par, pret, atturs pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Labi, pārbaudīsim, eh, balsojam par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņems 374 par 196 pret 43 atturējās. Tālāk atsevišķi par 67. punktu divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūcijas projektu kopumā grozītā versijā personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 558 balss par, 48 pret, 16 atturējās. Queridos colegas, tengo el placer de informarles Dāmas un kungi, man ir liels uh, gods jūs informēt par to, ka mēs uh, parlamentu sadarbības programmas ietveros uzņemam Tunisijas parlamenta delegāciju, kuras vadītājs ir Salahs Tabarkī, kurš ir politisko uh, lietu, cilvēku tiesību un ārējo uh, Uh, ārējās sadarbības komitejas uh, priekšsēdētājs Tunisijas parlamentā. Es vēlētos sirsnīgi sveikt Tabarkī kungu un arī viņa delegācijas locekļus mūsu parlamentā. Es vēlētos uzsvērt, uh, ka mēs augsti vērtējam šo vizīti, kura ir notikusi pirmo reizi kopš 2005. gada. Eiropas parlaments ar lielu interesi seko Tunisijas ekonomiskai un politiskai attīstībai. Eiropas Savienība ir Tuzī, Tunisijas lielākā tirzniecības partnere. Attiecības, eh, kas eh, veidosies ar Eiropas parlamenta Magreba sadarbības delegāciju, iekļaus tādus jautājumus, kas interesē abas puses, uh, politi kā politiskais dialogs, demokrātijas attīstība, un es jums vēlu veiksmīgu uh, vizīti mūsu parlamentā. Un tagad mēs pārējām pie Tripels kundzes ziņojumu. Par pirmo grozījumu pār pret atturas noraidīts. Otrais grozījums divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par pret pret atturas noraidīts. Tagad mēs pārējām pie rezolūcijas priekšlikumu ar grozījumiem, kas pār pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie Skotas ziņojuma par lauksaimniecības produktu kvalitātes politiku. Uh, ir uh, grozījums visās valodu versijās, otrais grozījums vis, uh, personāls balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts ar 411 balsīm pret. Trešais uh, grozījums personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts ar 364 balstīm par. Piektais grozījums personāls balstojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 437 balsīm par. Ceturtais grozījums līdz ar to atkrīt. Pārējām pie balsēm par pirmo grozījumu personāls balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts ar 310 balsīm. Tagad balsojam par uh, priekšlikumu kopumā, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tagad ir Gerero ziņojums par pasaules finanšu un ekonomikas krīzes ietekmi uz jaunatīstības valstīm. Gerero kungam vārds. Sí, gracias, señor presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, es vēlētos pateikties visiem tiem, kas man palīdzēja darbā pie šā ziņojuma. Es tikai gribu norā, norādīt, ka runājot par 31. paragrāfu šeit ir iesniegts mutisks grozījums, un to es nolasīšu angļu valodā. Uzskata par uh, atbalstām izvērtēt iespējamo vienošanos ar aizdevēju valstīm, lai noteiktu pagaidu monatoriju vai parādu atlaišanu uh, nabadzīgākajām valstīm, lai palīdzētu īstenot preciklisku fiskālo politiku, lai mazinātu krīzes smago ietekmi un ierosināt pasākumus, lai veicinātu pasākumus uh, caurskatāmai parādu izvērtēšanai. Paldies, uh, Gerēro kungs! Katrā gadījumā, Gerero kungs, ja esmu pareizi informēts, šis mutiskais grozījums attiecas uz 34. nevis 31. punktu. Tātad tas Tā ir 34. punkta otrā daļa. Pilnīgi pareizi. Tātad šis jautājums ir noskaidrots. Vai kāds iebilst pret Gerēro kunga mutisko grozījumu? Ja tā nav, tad pārējām pie balsojuma, un kad mēs balsosim par minēto punktu, mēs balsosim iekļaujot Gerēro kunga grozījumu. Tagad septītais punkts divās daļās - personāls balsojums par pirmo daļu. Tātad, kas par pirmo daļu septītam punktam pret atturas pieņemta, tagad otrā daļa personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 380 balsīm par. Tagad 22 punkts ar mutisko grozījumu. Uh, Gevels kungs, paldies priekšsēdētāji kungs, es gribu izteikt mutisko grozījumu. Ot 22. punktam. Šeit ir runa par globālo pārvaldību šai punktā un G20 ierosinājumu par uh, uh, to, ka šī netika pārstāvētas citi nabadzīgāko valstu pārstāvi, un mēs cenšamies aizpildīt šo caurumu un ierosināt šādu priekšlikumu pārstāvniecībai. Vai kāds iebilst pret šādu mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsosim par 22. punktu. Kas par? Pret? Atturas? Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. ¿eh? Pieņemts tomēr ar 282 balsīm par. Tagad 23. punkts, kas par pret atturas noraidīts. 31. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret atturas noraidīta? Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Sākam balsot par 31. punktu pirmo daļu. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts ar 287 balsīm par. Tagad par otro daļu. Kas par pret atturas? Pārbaudīsim elektroniski arī šoreiz sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Otrā daļa ir pieņemta ar 289 balstīm par. Tagad pārējām pie 34. punkta ar uh, mutis, Gerero kungu mutisko grozījumu. Konbendit kungs Tagad jūs eh, sveicāt nu pat Tunisijas delegāciju. Vai jūs varētu aicināt Tunisijas delegāciju iestāties par Taufiku Dembrī atbrīvošanu, jo to prasa mūsu parlaments? Paldies! No se lo pido porque ya se lo ha pedido usted. Y así nos ahorramos todo. E, man nav viņiem tas jālūdz, jo jūs jau to izdarījāt manā vietā. Tagad 34. punkts ar Gero kunga mutisko grozījumu balsojumu divās daļās. Kas par pirmo daļu? Kas pret atturas pieņemta? Otrā daļa, kas par? Pret atturas pieņemta. Tagad pārējām pie Jā, labi, pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 34. punktu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad pieņemta šī daļa ar 345 balstīm par. 36. punkts divās daļās. Kas par pirmo daļu? pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski balstojam par 36. punktu otro daļu. Beidzam balsot. otrā daļa pieņemta ar 294 valstīm par. 45. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 51. punkts, kas par pret atturas pieņemts. 58. punkts, kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par rezolūcijas projektu kopumā. Tātad, kas par rezolūcijas projektu kopumā? Pret. Atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski. Beidzām balsot. rezolūcijas projekts ir pieņemts ar 283 balsīm par. Tagad balsosim par Šikunas kunga ziņojumu. Svobodas kungs. Es esmu ļoti gandarīts par balsojumu rezultātu, bet uh, jāceras, ka tas bija iniciatīvas ziņojums un procedūra tika grozīta tika pieļauts, ka sagatavojot iniciatīvas ziņojumus, mums ir konkrēta balsošanas procedūra, bet mums vajadzētu padomāt, kā mēs balsosim nākotnē, lai tā neizveidotos par sistēmu, ka mēs par visiem iniciatīvas balsojumiem bal balsot vienādā veidā. Savādāk visa reforma, ko mēs būsim veikuši, būs kaķim zem āstes. Paldies! Sí, sí, señor Svoboda. Sí, sí se puede hacer. Pedir votación. Jā, Svobodas kungs, ir iespējams uh, pieprasīt uh, dalītus balsojumus saskaņā ar procedūru, ko politiskās grupas pašas ir pieprasījušas. Bet, protams, nākotnē mēs varam procedūru arī mainīt. Bet, taču šobrīd mēs darbojamies pēc tādu noteikumu, kādi tie ir. Tālāk ir Šī klūnas kunga ziņojums par ECB gada pārskatu par 2008. gadu. Kas par pret atturas pieņemt rezolūciju? Līdz ar to mēs esam beiguši balsot šodien. No padomes esam saņēmuši kopējo nostāju pirmajā lasījumā kopā ar Uh, komisijas dokumentiem, un šo dokumentu nosaukumi tiks pievienot šīs dienas sēdes protokolam. Šīs rīta plenāras sēdes protokols tiks iesniegts nākošai plenāras sēdei apstiprināšanai, un dokumenti tiks nodoti uh, atbildīgajām institūcijām. Tagad mēs pārējām pie balsojuma skaidrojumiem par Romu samitu. Paskakungam vārds. Ďakujem za slovo, vážený pán eh, predsedajúci. Eh, prijatý návrh uznesenia Európskeho parlamentu o druhom... Paldies par man doto vārdu, priekšsēdētāj kungs. ...cestu pre riešenie problémov rómskej populácie.